16. jūnijā trešdien no pulkstens 9. līdz 12.30 un tad no 15. līdz 21. un pēc tam no 21. līdz 24. Un uh, darba kārtība būs atrodama uh, Eiropas Savienības mājas lapā. Ar to pārtraucam šīs dienas sanāk.